Arī es pati biju šī parlamenta deputāte, un es ālaž esmu atbalstījis pro-eiropeisku pieeju. Pēc tam, kad biju nostrādājis Eiropas parlamentā 11 gadus, es patiesībā šajā laikā arī neradīju nekādus jaunus skandālus, bet drīzāk nācu klajā ar pozitīviem risinājumiem Eiropas institūcijām. Tātad pēc šiem 11 gadiem es nevaru um, piekrist tiem, kas tagad apgalvo, ka esmu opozīcijā Eiropas parlamentā. Es esmu pārliecināta, ka mums ir nepieciešama vienotība. Jūs runājat par protestiem uh, Rumānijā arī 10. augustā, bet kā tad ar protestiem Francijā? Kādu tad attieksmi jūs patiesībā šeit demonstrējat? Nevēlos īpaši par to runāt, jo Francija gal galā pieņem pats savus lēmumus. un neviens Eiropas eh, parlamenta deputāts eh, no Francijas eh, nenāk klajā ar kritiku pret savu valsti. Es domāju, ka mums ir jāuzticas Eiropas institūcijām. Un mūsu attieksmē ir nozīme, jo pilsoņi raugās mūsu darbos. Jūs runājāt par preses brīvību, nācāt klajā ar nopietniem um, nopietnām apsūdzībām, bet, eh, cienījamie kolēģi, komisārkungs, var teikt, ka Rumānijas valdība nedara neko tādu. Tā ir um, dezinformācija. Un tas ir piemērs tam, ko nevajadzētu darīt. Jā, tiesa. Uh, televīzijas kanālām bija jāpārtrauc translēšana uz desmit minūtēm. To šo lēmumu pieņēma audiovizuālā padome. Un es nezinu, kāpēc to, tas notika. Rumānijas valdībā ar to nav nekāda sakara. Un vienlaikus mums ir jācenšas pamatot uh, savus lēmumus nākotnē, kā Eiropas politiķiem, mums ir jābūt piesardzīgiem uh, par to, ko sakām. Tam ir jābūt balstītam uz faktiem, jo mēs tiekam vērtēti pēc tā, ko sakām. Bet vēl svarīgāk ir tas, ka Eiropas uh, projekts uh, var tikt apturēts pretējā gadījumā. Liels paldies! Paldies Eiropas parlamentam, paldies Eiropas komisijai par atbalstu! un novēl mums visiem vislielāko veiksmi mūsu kopīgiem Eiropas projektam. Noslēdzam debates par šo tematu. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Eiropas centrālās bankas 2017. gada pārskats. Gabriels Mato. Dziękuję, panie przewodniczący. Vārds jums. Liels paldies! Prosiłem o zabranie głosu w kwestii proceduralnej. Prawa posła do... Es vēlējos mm, izteikties saistībā ar reglamentu un mm, šīs tiesības izteikties ir paredzētas Eiropas parlamenta kārtības rullī. Ir ļoti skaidrs pants un uh, ir gan mm, tiesības eh, priekšsēdētājam paredzētas, gan arī pienākumi, kā viņam jārēģē attiecībā uz mm, noteikumiem. Un šajā konkrētajā gadījumā es vēlētos mm, teikt, ka tas ir skandāls, ka pret kādu dalību valsti var vērst šādus vārdus un runāt par fašismu. Nu, lūk, man tā tad netika dots vārds, lai es varētu izteikties par šo. Un es nevarēju līdz ar to runāt par Rumānijas prezidentūras tēmu, tā kā es biju izteicies par reglamentu. Jo es domāju, ka priekšsēdētājiem jāizstāv vārda brīvība visiem deputātiem. Tiek runāts par neliberālu demokrātiju tagad, bet ja mēs vēlamies, lai demokrātija funkcionētu, tad jāsāk pašiem ar sevi, ar parlamentu. Paldies! Priekšsēdētājs. Jā. Es eh, nodošu sanāksmes eh, transkripciju tālāk, lai varētu novērtēt situāciju tālāk. Un tagad sagaidīsim priekšsādātāju Dragī kungu. Allora, parola il relatore, onorevole Mato, prego. Vārds eh, Mato kungam. Paldies priekšsēdētājs, sveicu drāgī kungu. Liels prieks vienmēr jūs redzēt šeit, un es sākumā vēlētos pateikties ēnu referentiem, visiem kolēģiem par lielo atbalstu un sadarbības gāru, tā lai varētu iepazīstināt ar to, ko uzskatu par labu referentu e, tas ir e, ziņojuma eiro, ir 20. gada diena pienākusi, un Eh, katrs trīs, trešais no četriem pilsoņiem uzskata, ka eiro ir panākumu eh, elements. Šī valūta tiek plaši izmantota. 20. gada diena pienākusi pēc 2017. gada, eh, kur bija visa lielākā pēdējo desmit gadu izaugsma vērojama. Bet vissvarīgākais ir tas, lai visas dalība valstīs redzētu, kā tad šīs valstis piedzīvojušas ekonomisko izaugsmu. Tā saistās ar Eiropas centrālās bankas monetāro politiku, kā arī struktūrālajām reformām, eh, kuras tika veiktas vairākās dalību valstīm. Eurostat eh, dati no pagājušā gada jūlija parāda to, ka virzāmies pareizā virzienā. 2018. un 19. gada ekonomiskā izaugsme konsolidējas virs 2% un Bezdarba līmenis eh, aptuveni varētu būt 7%, eh, tāpat kā pirmskrīzes līmenī. Un tāpat arī dalība mm, eh, tirgū, darba tirgū šobrīd ir vienā no visaugstākajiem līmeņiem. Un tomēr ne viss ir pozitīvs jo nav pietiekamas konverģences, arī dažas dalību valstis tiecas nerisināt savus struktūrālos deficītus. Un tad no Eiropas centrālā banka, nu, tās vadība ir ļoti svarīga, izpilda savu mandātu tā, lai saglabātu inflāciju zem un aptuveni 2% robežām. Vidējā termiņā tiek sagaidīts, ka 18.20. gadā inflācija mm, saglabāsies ap 1,7%, un tas noteikti būs pateicoties pieņemtajiem pasaukumiem. Tāpat mēs redzējām, ka e, privātā sektora kredītu izdošana ir uzlabojusies. 2018. gadā redzējām aptuveni 3% gada griezumā. Bet jābūt piesardzīgiem attiecībā uz piesardzības klimatu kas rodas uh, šo populismu pārunām, kas um, izrietētu no Brexit, kā arī protekcionismu un citiem riskiem. Uh, Nu, mums ir jāgarantē tas, ka mēs turpinām uz izaugsmas ceļa un darba vietu radīšanas tendences. Tā ir tā reālā sociālā politika. Tāpēc ir izšķirīgi saglabāt tādu scenāriju tā, lai būtu iespējama privātais uh, un publiskais finansējums pirms krīzes līmenī. Tāpēc ir nepieciešama uh, lielāka rīcība no centrālās bankas, lai nodrošinātu to, ka tās monetārā. Uh, politika eh, var atkal atgriezt šos eh, kredītus, jo īpaši MVU, kas ir mūsu ekonomikas mm, mugurkauls, un tā, lai tas nāktu par labu visai sabiedrībai kopumā. Mūsu sagatavotajā ziņojumā, par ko balsosim rītdien, esam visus atbilstošos eh, elementus, kas aizstās ar Eiropas centrālās bankas monetāro banku mm, elementus, un tāpat šī pasākuma, mēs atbalstītu to, ka šie pasākumi tiktu samazināti, ja situācija uzlabojas arī, lai tas saistītos ar uh, procentu uh, maksājumiem, arī likviditātes prasībām un arī publiskā parāda pirkšanu Eirozonā. Bet, uh, Eiropas centrālā banka nevar atrisināt dalību valstu struktūrālās problēmas, tikai pašas dalību valstis sadarbībā ar Eiropas institūcijām var savā nacionālajā līmenī izveidot spēcīgus pamatus turpmākajam darbam. Centrālās bankas pasākumi ir pagaidu, lai dotu valstīm laiku fiskālās situācijas konsolidēšanā un pasākumu ieviešanā tā, lai virzītos ekonomiskās izaugsmes ceļa virzienā. Tas ir tas, kas mums visiem ir svarīgs. Lielas paldies! Ora la parola il presidente della Banca Centrale. Paldies, tagad došu vārdu centrā, Eiropas centrālās bankas prezidentam Mario Draghi. Liels paldies, ka pieņēmāt mūsu uzaicinājumu ierasties Eiropas parlamentā un piedalīties arī šī rīta ceremonijā 20 gadu gada dienai veltītu. Vārds jums. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātais komisijas priekšsēdētāja vietnieks, godātie parlamenta deputāti. Man tiešām ir liels prieks šodien diskutēt ar jums par ECB aktivitātēm un jūsu sagatavoto rezolūcijas priekšlikumu par ECB 17. gada pārskatu. Pirms 20 gadiem 1. janvārī, 99. gada 1. janvārī, oficiāli eiro dzima un uzsākās eiro sistēma monetāro politiku īstenošana. Mēs izveidojām kopīgas valūtas zonu, kurā tobrīd ietilpa 11 Eiropas Savienības dalību valstu, un tas bija vēsturisks kontinenta solis pretim ekonomiskajai integrācijai. Šodien mēs svinam Eiro 20. gada dienu, un patiesībā ir viela pārdomām. Padomāt par to, kas ir panākts, ko eiro ir sasniedzis, un, protams, piedomāt par to, ko darīt, lai eiro tiešām nāktu par labu visiem un plaukt un zelt arī turpmāk. Tāpēc eh, vēlējos atskatīties uz ECB monetāro politiku, paskatīties uz to, ko mums ir jāmācās un ko vajadzētu sasniegt nākotnē. Es galvenokārt uzmanību pievērsīšu pēdējiem septiņiem gadiem, jo tas ir laiks, kurā es esmu ECB prezidenta amatā. Un eh, visticamākais, ka šie septiņi gadi, kur ir bijuši pietiekami sarežģīti, tas eh, ir vielas pārdomām temats. Mēs eh, esam piedzīvojuši vissmagāko ekonomisko krīzi kopš Lielās depresijas pirms gandrīz simts gadiem. Un, protams, ir nepieciešama monetārās politikas rīki, ko darīt un kā rīkoties. Pirms krīzes periodu raksturoja ārkārtīgi aktīvs ekonomiskais cikls, un tad ECP galvenais uzdevums bija nodrošināt cenu stabilitāti tieši pieregulējot likmes procentus. Taču astotā gada krīze pēc būtības izmainīja ekonomisko ainavu, kurā ECB strādā. Parādījās jauni instrumenti, jo tikai tā mēs varējām nodrošināt monetārās politikas uzraudzību un nodrošināt eirozonas stabilitāti. Patiesībā krīze pamainīja arī Eiropas centrālās bankas komunikācijas metodas un atskaitspēju. Kad es 11. gada novembrī stājos ECB prezidenta amatā, Eiropas centrālajai bankai bija samilzis risināmo uzdevumu gūzums daudzums. Un eh, bija skaidrs, ka arī citās jurisdikcijās sadarbība ar citām jurisdikcijām kļūst ar vien svarīgāka. Tomēr eh, kopš 12. gada par valstu parādiem runājot, bija skaidrs, ka šie valstu parādi ir nokļuvuši tādā kā aburtajā lokā, aizņemoties, lai atmaksātu tikai un vienīgi parādu procentus. Tā tas nevarēja turpināties. Tas, eh, ka ECB samazināja procentu likmes, bija pilnīgi skaidrs, ka tas nedrīkst apgrūtināt mājasēmniecības. Tobrīd mēs piedzīvojām būtiskus monetārās politikas eh, mehānismu trūkums, un ja mēs neko nebūtu darījuši, nebūtu mēģinājuši to visu sakārtot, tas būtu samilsts vēl vairāk. ECB tobrīd īstenoja divus politikas virzienus. Vispirms likviditātes bija pieejams bankām uz trim gadiem, un būtiskākās kolaterāls, ko bankas varēja izmantot, lai iegūtu ECB naudu, tika pagarinātas. Uh, Tādējādi mēs izvairījāmies no banku finansējuma fragmentēšanās. Vēl bez tam ECB pazināja, paziņoja tā saucamo OMT sistēmu kopumu Tas notika 12. gada vasarā, un tas samazināja gala tirgu eh, sadrumstalošanās risku, un patiesībā tobrīd mēs izvairījāmies no eiro sabrukuma. Un tomēr ikvienam jau ir skaidrs, kā astotā gada krīze un valstu pārmēru parādu sloks ir smagi apgrūtinājis eiro. Un Kaut arī finansiālo fragmentāciju mums izdevās eh, novērst, bankas eh, sāka samazināt eh, savus aktīvus un sāka arvien vairāk aizņemties. Tas noveda pie tā, ka pieprasījums samazinājās un inflācija kritās. Šobrīd eh, inflācija ir zem mūsu mērķiem, stipri zem, un tāpēc ECB sastopas ar jaunu izaicinājumu kopumu. Mums eh, vajadzētu ne tikai ārstēt pārejas perioda problēmas, palīdzot dažādā veidā bankām. Mums ir nepieciešams veidot tādu politiku, lai darbotos pret deflācijas izraisītajiem simptomiem. Uh, Tāpēc mēs esam paziņojuši par ilgtermiņa refinansēšanas eh, procesiem, piešķirot bankām ilgtermiņa likviditātes aizdevumus, vienlaicīgi arī mudinot privāto sektoru aizņemties. Mēs esam ieviesuši negatīvas procentu likmes par ekscesīvām rezervēm. Tādējādi bankas arī var vairāk aizdot uzņēmumiem un galvenokārt maisaimniecībām. Un mēs esam nākuši klajā ar EPP aktīvu atpirkšanas programmu. Inflācija joprojām krītas, un ja inflācijas sagaidītais būtu bijis tikpat zems kā 15. gada janvārī, tad mums nebūtu izdevies nodrošināt publiskā sektora finansējumu drošību. Bet kopš 15. gada janvāra mēs esam pārkalibrējuši mūsu sagaidīto un aktīvu iepirkumi. Tos ir papildinājušas jaunas politikas, un mēs esam sagatavojuši arī konkrētas vadlīnijas. Mēs, runājot par nākotnes politiku, vēl bez izaicinājumiem, ar kuriem noteikti saskarsimies, Tas mums ļāva toreiz samazināt nedrošību finanšu tirgos un nodrošināt īstermiņa interešu procentu likmju stabilitāti, un tas savukārt nodrošināja finanšu stabilitāti. Tādējādi Eirozonas ekonomika ir pamazām atkopusies, un šobrīd jau 22 ceturkšņus pēc kārtas mums ir ekonomiskā izaugsme. Ir kopš 8. gada 9,8 miljonu jaunu darba vietu. Atvainojos, saka priekšsēdētājs, tas ir kopš 13. gada sākuma, kas bija krīzes zemākais vai smagākais punkts. Šobrīd bezdarba apjoms ir samazinājies uz 7%, kas ir kopš 8. gada otrā pusgada zemākais. Un šobrīd eh, nodarbinātība jau ir pieaugusi no eh, pieaugusi vairāk kārt. Un eh, Eirozonā tas ir būtisks sasniegums. Šīs atlapšanas galvenais motors ir mājasaimniecība patēriņš, un mājasaimniecības patēriņu veicina arī darba tirgus nostabilizēšanās un tādējādi ekonomikas stabilitāte ir veicinājusi arī pārliecību, ka inflācija, stabila inflācija nodrošinās visiem labāku dzīvi. Tāpēc kopš 17. gada mēs pamazām esam samazinājuši ikmēneša maksājums par neto aktīvu iepirkumiem. Un pagājušajā decembrī mēs spērām vēl vienu soli, esot pārliecināti par to, ka inflācija turpināsies, bet vienlaicīgi mūsu paredzējumi par ekonomikas ātrāku atlapšanu nav īsti izpildījušies. Uh, tam varētu par iemeslu būt arī globāli faktori. Un tomēr mēs esam panākuši daudz. Mums ir nepieciešams, mēs nedrīkstam gulēt uz lauriem, mums ir nepieciešams īstenot arī turpmākus monetāros pasākumus, varbūt pat uh, vidustermiņā domājot, un galvenais ECB procenta likmju vadlīniju nolūks ir nodrošināt adekvātu asetu saglabāšanu. Vienlaicīgi uzraugot arī monetārās, akon, monetārās akomodācijas izpildi. Ko tad esam mācījušies pa šiem gadiem? ECB monetārais ietvars balstās uz trim vaļiem. Pilnīgi skaidrs mandāts, kas mums ir jādara, lai panāktu cenu stabilitāti. Neatkarība rīku izvēlē, lai šo mandātu izpildītu, un trešais ārkārtīgi spēcīgs atskaita ietvars. Ik viens no šiem vaļiem, ik viens no šiem instrumentiem to krīze vēl tikai izkristalizēja. Vispirms pilnīgi skaidrs mandāts ir ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu to, ka ECB vienmēr iestāsies par visas eirozonas interesēm un ka tās un ka ECB darbība neietekmēs interešu grupas. Nākamais - rīku neatkarība ir galvenais, lai nodrošinātu neatkarīgu monetāro politiku, jo ECB ļoti ātri atbildot uz dažādiem šokiem un triecieniem, var izvēlēties no rīku kopuma kā standarta un nestandarta instrumentus. Un tieši šāda izvēle ir izrādījusies izšķirīga brīžos, kad monetārā politika vai monetārie tirgi ir sašķobījušies. Nākamais Šis e, atskaita ietvars ir ārkārtīgi svarīgs, īpaši tad, kad ECB ir bijis jāizmanto jauni, spēcīgi rīki, kurus e, sabiedrība nevienmēr izprot. Jā, ECB padome darbojas, bet e, mums ir nepieciešams vēlētu parlamentāriešu atbalsts. Protams, ECB strādā ar vien spēcīgāk, lai uzlabotu mūsu komunikēšanu ar iedzīvotājiem. Mēs esam eh, sākuši labāku sadarbību ar Eiropas parlamentu, un tas ir nodrošinājis Eiropas centrālajai bankai iespēju labāk paskaidrot mūsu pieņemtos lēmumus un eh, parādīt, kā ECB strādā strikti savu mandātu ietvaros, jo, kā jau teicu, tas ir mūsu leģitimitātes stūrakmens. Krīze mums ir daudz ko mācījusi, tā ir ietekmējusi Eirozonas monetāro politiku, jo ECB krīzē iegāja kā m, mm, varbūt nevisai skaidra mandāta monetārās politikas veidotājs bet Bankas Savienības izveida un Eiropas stabilitātes mehānisms ir stiprinājis Eiropas Savienības iestāžu spēju stāties pretim nākamajām krīzēm. Dalību valstu iesaistīšanās, uzticēšanās eiro un politisko institūciju vēlme nāks par labu mūsu kopīgajam projektam. Tomēr šīs izmaiņas prasīja laiku un jāsaka, ka Eirozona varbūt eh, nedaudz cieta no šiem triecieniem. Šobrīd monetārā savienība sāk jau pieaugt, un es eh, ekonomiskās un monetāro lietu komitejas uzklausīšanās vienmēr esmu par to runājis, un kā jau parlaments šava, savā rezolūcijā ir uzsvērs, mūsu uzdevumam būtu jābūt stiprināt eiro prettrieciena izturības spēju. Tātad izturības spēja, izturība ir atkarīga no tā, cik eh, daudz politisku rīku mēs izmantosim. Tam ir kā finansiāli, tā prudenciāli, tā arī struktūrāli instrumenti. Un tagad noslēgums. Pirmās divas eiro dzīves eh, desmitgades ir pierādījušas, ka pat neparedzamos force majeure apstākļos ECB ir spējusi piemērot savus politikas instrumentus, lai turpinātu savu mandātu spēcīgu īstenošanu dzīvē. Tā mēs arī turpināsim, un, ja nepieciešams, un kad nepieciešams, mūsu mandāta ietvaros, kā tas ir atrunāts Eiropas Savienības līgumos, turpināsim darboties. Uh, Visi mūsu rīcībā esošie rīki ir atrunāti juridiskajā ietvarā. Šobrīd ir skaidrs, ka eirozona no krīzes ir iznākusi stiprāka. Šobrīd krīze ir beigusies. Beigusies galvenokārt tāpēc, ka mūsu enerģijas un uzņēmības dēļ mēs ar to domāju Eiropas iedzīvotājus, kā arī tas, ka mēs uzticējāmies eh, Eirozonas vadītājiem, tas mūs ir padarījis stiprākus. Ekonomiskās un monetārās savienības eh, struktūra stiprināšana arī ir stiprinājusi mums, arī ir devusi mums iespēju izdzīvot šajā krīzē. Patiesībā monetārā savienība šobrīd ir spēcīgāka nekā 8. gadā. Un eh, tas skaidri atspoguļojas sabiedriskās domas aptaujā, vaicājot iedzīvotājiem par eiro popularitāti. Katrā ziņā šobrīd eiro ir populārāks nekā brīdī, kad tas tika ieviests. Un tomēr monetārās savienības pilnīgai pabeigšanai vēl ir daudz darāmā. Lai eiro nāktu par labu ikvienam iedzīvotājam, tam ir nepieciešama politiska griba, kā nacionālā tā Eiropas līmenī un it visos politikas gaiteņos. Vēlējos noslēgumā pateikt, ka Eiropas parlamentam ir ļoti būtiska loma spēlējama, un to tas arī ir darījis krīzes gadu laikā. Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamentam būs daudz kas darāms ekonomiskās un monetārās savienības pabeigšanas gala etapos. Mēs, balstoties uz mūsu mandātu, kas ir atrunāts Eiropas Savienības līgumos, sadarbībā ar Eiropas parlamentu sniedzam leģitimitāti mūsu neatkarībai. Un tā kā tas ir man, mana pēdējā uzstāšanās parlamenta priekšā Eiropas centrālās bankas prezidenta amatā. Es vēlētos pateikties jums par visām konferencēm, viedokļu apmaiņu, kā arī par jūsu man sniegto iespēju izskaidrot ECB darbību un politikas. Paldies! Grazie, signor eh, Presidente. Lielas paldies, eh, prezidentkungs. Paldies par jūsu uh, labajiem vārdiem Eiropas parlamentam. Katrā ziņā šī sadarbība turpināsies līdz jūsu mandāta beigām, un pat ja šī ir bijusi jūsu pēdējā uzstāšanās plenārsēdē. Mēs noteikti turpināsim sadarboties līdz pat eh, šī mandāta beigām. Vēlreiz liels paldies par to, ka esat ieradies šodien. Un tagad vārds uh, komisijas vicepriekšsēdētājam Dombrovskungam. Priekšsētāja Tajani kungs, cienījamais prezidenta Dragī kungs, cienījamie kolēģi, vispirms es vēlētos pateikties referentam Gabrielam Mato un Ekon komitejas locekļiem par šo ziņojumu. Man ir prieks būt šeit, lai diskutētu ar jums un Mario Dragī uh, par uh, šo jautājumu īpaši pašreizējā kontekstā, kad mēs atzīmējam 20. gadskārtu kopš eiro ieviešanas. Uh, Eiro sev pierādījusi kā veiksmīga valūta, ko uh, plaši atbalsta tauta. Trīs ceturdaļas mm, eiropiešu uzskata, ka eiro ir laba lieta Eiropai. Debats par Eiropas centrālās bankas aktivitātēm Eiropas parlamentā uh, um, ir ļoti svarīga um, demokrātiskās atskaitīšanās sastāvdaļa. Vēlos teikt, ka komisija uh, lielā mērā piekrīt tam, kas rakstīts jūsu ziņojumā. Komisija piekrīt tam, ka Eiropas centrālās bankas uh, neatkarība, kā tā paredzēta līgumos, ir izšķirīga, lai nodrošinātu cenu stabilitāti. Neatkarība un atskaitīšanās ir savstarpēji saistīts, un komisija atzīst, atzīst Eiropas centrālās bankas centienus uzlabot caurskatāmību un demokrātisko atskaitīšanos Eiropas pilsoņiem un Eiropas parlamentam. Mēs piekrītam uh, tam, kas uh, parādās ziņojumā, ka monetārā politika viena pati nevar nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi un Eirozonas ekonomika ir jāatbalsta ar ambicioziem, sociāli līdzsvarotiem, eh, produktīviem pasākumiem, īstenojot struktūrālo reformu saskaņā ar stabilitātes un izaugsmas paktu. Mēs priecājamies arī par šo aicinājumu um, pabeigt kapitālu un uh, tirgus savienību. Tas ļaus mums palielināt pretestību pret šoku un nodrošinātu uh, efektīgāku monetāro politiku. Komisija piekrīt tam, kas izskan ziņojumā, ka uh, labāk savstarpēji saistīts kapitāla tirgus un uh, banku savienības uh, pabeigšana mums ļaus nodrošināt labāku uh, situāciju arī eiro valūtai. Mums ir jāstiprina arī Eiropas loma, mēs par to runājam jau 15. decembrī pagājušajā gadā. Esmu pārliecināts, ka šajās debatēs izskanēs uh, konstruktīva apņemšanās sadarboties no Eiropas parlamenta un Eiropas centrālās bankas puses. Paldies! Mulțumim și noi, domnule vicepreședinte. Lielas paldies, uh, vicepriekšsēdētāja kungs, un tagad vārds Delangs, kundzēs pusotru minūti. Voorzitter, en uh, dank ook aan de heer Mato voor zijn. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, Mato kungam par lielisku sagatavoto ziņojumu un liels paldies arī ECB prezidentam. Ar prieku konstatēju, ka liels skaits banku ir um, izmantojuši šo uh, pozitīvo periodu, lai līdzsvarotu savas bilances, bet, diemžēl, ir arī izņēmumi. Un es priecājos, ka kopā ar kolēģiem Gualtjerī kungu un padomi mums pirmo reizi izdevies uh, ieviest noteikumus, lai visas Eiropas Savienības bankas ievērotu noteikumus attiecībā uz sliktiem kredītiem. Tātad to, ko paredzējuši šajā jomā Eiropas centrālā banka, arī attiecībā uz noguldījumu garantijām. Jo īpaši vēlos pieminēt Kriģī bankas gadījumu Itālijā. Jāsaka, ka saulēcīga pasākumu īstenošana ir nepieciešama, lai novērstu um, negatīvas sekas, un mēs lieliski apzināmies arī to, kāda situācija ir padomē un kāpēc dažām dalībvalstīm nav izdevies ieviest Eiropas līmeņa sistēmu. Es uzskatu, ka Mums beidzot ir jārīkojas, jo mums ir jārod risinājumi Eiropas Savienības līmenī. Un noslēgumā priekšsēdētā vēlos teikt, mums ir jāpanāk tas, lai atbildīgās personas eh, vispirms rīkotos nacionālā līmenī, un tikai pēc tam mēs varam runāt par Eiropas līmeņa solidaritāti. Man būtu jautājums ECB prezidentam, kurš vienmēr ir aizstāvējis noguldījumu garantiju uh, Eiropas Savienības līmenī. Ko jūs domājat par to, kas notika ekon? Ko jūs domājat par parlamenta nostāju? Paldies, paldies, un tagad vārds Morgano kungam uz uh, divām minūtēm. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pateicos eh, prezidentam Dragī kungam. Uh, Uh, par to, ka viņš ieradies uz šīm debatēm un paldies Mato kungam par lieliski sagatavoto ziņojumu. Nerunājot detalizēti par šo ziņojumu, vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir pieņemt šo ziņojumu. Šodien, kad um, mēs atzīmējam 20. gads kārtu kopš eiro ieviešanas. Eiro noteikti ir eh, viens no veiksmes stāstiem Eiropas vēsturē, bet jāsaka, ka tā veidošana vēl nav beigusies. Tā būs atkarīga arī no banku un monetārās savienības eh, pilnīgas pabeigšanas. Mums vēl nav šī eh, monetārā sadaļa, mums nav pienācīga budžeta. Nu, tie ir galvenie trūkumi pašreizējā sistēmā. Katrā ziņā es piekrītu pozitīvajam vērtējumam par eiro, bet jāsaka, mēs nenovērtējam pienācīgi solidaritāti. Nav pietiekama atbildības uzņemšanās nacionālā līmenī. Mums vēl ļoti daudz jādara, lai um, novērstu šo iekšējo šķelšanos. Tāpēc 20 gadus pēc eiro ieviešanas mēs joprojām diskutējām par sociālajām tiesībām, par eirozonas budžetu un citiem uh, līdzīgiem tehniskas dabas jautājumiem. Runājot par šo ziņojumu, tātad par Eiropas centrālās bankas 2017. gada eh, pārskatu, jāsaka, banka paveikusi nopietnu darbu. Un ir tikuši īstenoti ievērojami pasākumi monetārās, uh, monetārās politikas jomā, un tas ir ļāvis um, novērst krīzes sekas, taču Eiropa vēl nav pienācīgi nodrošājusi savu pilsoņu aizsardzību. Mēs nedrīkstām aprobežoties tikai un vienīgi ar nacionālajiem risinājumiem. Paldies! Pakē kungs, paldies priekšsēdētāji, dragi kungs. Finanšu krīze bija skārusi Eiropu, jo nauda bija pieejama pārāk lēti, un savulaik um, centrālās bankas reakcija bija tāda, ka vajadzēja iepludināt ar vien vairāk šādas naudas, un kā mēs redzam šajā ziņojumā, tad sekas bija grandiozas apdrošināšanas un pensijas radīja problēmas, nekustamā īpašuma cenas pieauga, bija ļoti grūti atļauties mājokļus, parastajiem pilsoņiem uzņēmumi, valstis, ģimenes iekūlās parādos. Un tās valstis, kur nepieciešams visvairāk struktūrālo reformu, tur tas tiek atlikts uz vēlāku laiku. Šobrīd eh, procentu maksājumi likmes ir tik zemas, ka uh, vairs nav ienākumu ekonomikai, un jūs uh, likāt uh, vainu uh, Nu, uzņemties ikdienas cilvēkiem par notiekošo, bet vaina bija baņķieriem šajā 2008. gada krīzē. Jūs tagad noslēdzat savu e, mandātu, jūs tikāt stādīts priekšā kā ugunsdzēsējs, kas nodzēš uguni, bet beigu beigās nu, te tāda e, piromānija vien sanāca, kas radīja tikai vairāk uh, um, posta. Artjus kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāja uh, kungs, dragie kungs, godātais uh, referenta kungs, priekšsēdētāja kungs. Mūsu sasaukuma termiņš uh, tuvojas beigās, un šobrīd pievērsīsimies ECB ziņojumam. Uh, Šorīt mēs svinējām 20. eiro gadskārtu. Tas bija ļoti emocionāls brīdis, dragi kungs, jo šī bija pēdējā reize, eh, arī kad uzstājieties Eiropas parlamenta priekšā. Daudz vēstījumu šajā ziņojumā var teikt, ka Eiropas centrālā banka ir e, vairāk kā korekti izpildījusi sev dotos uzdevumus, jo īpaši otrajā e, desmitgadē. Protams, Eiropas centrālā banka nevar pilnīgi visu izdarīt. Arī pašām dalību valstīm ir jābūt modrām eh, par mm, publiskajiem tēriņiem, par to pārvaldību un mm, pareiziem principiem, eh, lai nodrošinātu pilsoņu mm, interešu ievērošanu. Eh, protams, ir jāsaglabā modrība, cenu līmenis nekustamajā īpašumā, arī banku politika attiecībā uz cenām un virzību uz nākotnes investīcijām. Es domāju, ka ir jāatzīst, ka eiro ir tāds labs brīnumstāsts. Pirms 20 gadiem, un tā ir unikāla situācija, mēs radījām valūtu, bez, kas nav piesaistīta konkrētai valstī. Un e, tad, nu, pēc iespējas ātrāk e, vajadzēja budžeta sociālo pārvaldību nodrošināt monētai lai eh, tai būtu pietiekama stingrība, bet daudzpusējība, multilaterālisms mm, tagad tiek apstrīdēts mm, starptautiskā saspīlējuma kontekstā, un tad, nu, eiro vajag izmantot kā ieroci, kā to dara ASV. Proti, ka tādējādi ir iespējams mm, sankcionēt trešo valstu bankas un puses. Eiro un ECB ļoti lielā mērā nodrošina to, lai Eiropas Savienība būtu triecienu izturīga. Eiro un Eiropas centrālā banka ir mūsu emblēmas Eiropas nākotnē, bet Eiropas centrālajai bankai nevajadzētu būt kā tādam kruķim un mm, politiskās pārvaldības pašapmierinātības um, mm, zīmēji. Urtasuna kungs, paldies! Eiropas centrālā banka ar netradicionāliem pasākumiem ir nodrošinājusi eirozonas ekonomikas eh, noturēšanos. Mm, dažos pasākumos ir de demokratizācijas pasākumi, arī mums ir svarīga aktīvu pirkšana saistībā ar oglekli, kas tātad nerisina klimata pārmaiņas, tomēr izdevās noturēt eh, virs ūdens Eiropas ekonomiku. Tomēr uh, jāraugās, vai mēs varēsim īstenot Eirozonai nepieciešamās reformas, lai izvairītos no nākotnes krīzēm. Un tad eh, ir tie, kuri nevēlas eh, samazināt rīzus, tie, tie, tie kuri nevēlas kopīgot uh, šos riskus, un tad nu nepieciešami tādi precikliski mehānismi Eiropas Savienības līmenī. Bez tā eh, vājie punkti būs ļoti lieli, tāpēc ir jāveic šis grūdienis, šis lēciens, kas eiro ir jāveic 20 gadus pēc tā izveidas. Eh, tagad eh, Katī kungam vārds paldies priekšsādātāja ECB nekad nav aizstāvējusi uh, aizņēmējus, kuriem ir problēmas. Tas ir dalību valstu uzņēmums, bet centrālās bankas, to starp īrijā, pietiekami neaizstāvēja eh, kredītņēmējus no eh, īpašuma atņemšanas. Eh, bija jauns, gadāms jauns vilnis šajā jomā. Patiesībā Eiropas institūcijas pieņem likumus par to, kā risināt ieņēmumus nenesošus uh, kredītus, un tas varētu būt redzams kā iespēja, kā tad aizsargāt uh, kredītņēmējus, bet beigu beigās mēs redzam, ka tikai notiek centieni nodrošināt ienākums baņķieriem. Un uh, šeit, manuprāt, tam būs liela ietekme šiem neproduktīvajiem kredītiem. Ja ECB ne aizsargās aizņēmējus pret kredīta prasītāju uh, šiem mežonīgajiem putniem, tad būs ļoti grūti. Mums būs tad jāierobežo šīs situācijas attīstība. Paldies, Moitens kungs. Paldies, priekšsēdāji. Cienījamies bankas prezidenta kungs. Jāsaka, jūsu bilants nav uh, nemaz tik laba. Uh, Um, procentu likmes ir tik zemas kā nekad. Um, savā darbā uh, septiņu gadu laikā jūs tos, tās nesat palielinājuši ne reizi, un Vācija draud recesija. Un tas noteikti paraus līdz arī Eirozonu. Mums uh, um, nebūs iespējas vairs uz to jebkādu reaģēt. Jūs esat. Uh, um, Jā, jūs tātad esat uh, iegādājušies um, parādus miljārdu eiro apmērā, jūs esat īstenojis ļoti ekspansīvu politiku, un šobrīd situācija ir ārpus jebkādas kontrolas. Un jums tagad ir jācenšas atgūt uh, zaudēto uh, atlikušajā laikā, un um, es izsaku cerību, ka uh, jūs gal galā uzņemsieties atbildību uh, par šo uh, um, politiku runātājs tiek pārtraukts. Dzanī kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātājiem. Dragī kungs, šodien kopā ar mums svinējāt 20. eiro gadskārtu. Tas ir īstais brīdis, kad um, atskatīties uz rezultātiem, uz ekonomikas attīstību un to, kāds dzīves līmenis ir Eiropas pilsoņiem. Jo, ja tā paraugos uz skaitļiem, neredzu svinībām pamatu. Viss, kas ir ticis paveikts, tur tik aizmirsti pilsoņi, ir tik lielas ienākuma atšķirības, tik lielas atšķirības valstu sniegumā. Eirozonas izaugsme ir uh, vāja. Izaugsme ir uh, mazāka nekā konkurentiem, arī bezdarba līmenis uh, ir divreiz lielāks nekā ASV. Varēja redzēt, ka neizdevās izpildīt um, statūtos uh, noteiktos ECB uzdevumus. Inflācija ir pietiekami augsta, uh, vairāk kā 2%, un tā arī tas nenāca par labu reālajai ekonomikai. 29% no visa šī finansējuma beigās nonāca tur, kur tam bija jānonāk, un beigu beigās paraugoties uz šo kopainu nav daudz kas svinams. Drīzāk pienācis brīdis pārdomām, jo ja tas ir eiro neveiksmes stāsts un arī jūsu kā bankas prezidenta neveiksmes stāsts. Zarianopulus kungam vārds paldies priekšsādātāji. Jā, nu tiek runāts par šo triumfu, kāds ir eiro un eirozonas ekonomikai. Bezdarba līmenis ir samazinājies. Visas šīs lietas patiesībā sakot nav nemaz tik reālas. Redzam, ka izaugsme nav visur vienāda. Tāpat ir Brexit Lūk, tāds ir šis kapitālisms. Jums, mums arī draudējāt ar vairāk nodokļiem, vairāk reformu. Un tas ir tas, ko vēlas kapitālisti. Mēs varam redzēt, ka Grieķijā ir 15 tūkstoši bankas darbinieku, kas ir nobažījušies par savu darbu turpmākajos gados. Un tad, no vil, tad ir šī viltus dilēma vai nu progresam par labu, vai arī konservatīvākai pieejai. Patiesībā te ir tikai centieni noslēpt faktu, ka ekstrīma labējie iet roku rokā ar Cipras kungu un viņam līdzīgajiem. Rosati kungs, prezident Dragi, sākumā vēlētos jūs apsveikt ar eiro gada dienu un arī Eiropas centrālo banku sveikt. Pretēji citiem runātājiem esmu pilnīgi pārliecināts, ka varat lepoties ar savu vadību, kā jūs pārvaldījāt krīzi, kas skāra eirozonu 2012. gadā un pateicoties jūsu apņēmīgai nostājai. Eiro ir izdzīvojis un tagad plaucis. Uh, kritiskajos vārdos, kurus uzklausījām pirms dažām minūtēm, tie tikai parāda nezināšanu. Dažu kolēģu vidū, diemžēl, viņi neizprot pilnībā, kā darbojas monetārā politika. Tas tad par pagātni. Kas attiec uz nākotni, tad mēs, un jo īpaši ECP, saskars ar trīs būtiskiem izaicinājumiem. Uh, Mums ir jāatzīst, ka palēnināšanās gaidām Eiropas ekonomikā nākamā recesija droši vien tepat ap stūri vien gaida, vai ECB ir gatava pieņemt šo izaicinājumu. Es domāju, ka svarīgi ir tas, ka jūs esat uh, izveidojušas manevra iespēju Eirozonā, jo ir šie uh, procentu likme 0% obligācijām. Uh, tas tik labi nevar palīdzēt ekonomikai. Un, protams, ir jautājums par ieņēmums nenesošiem kredītiem banku sektoram. Tas ir jārisina ļoti ātri. Breso kundze, viena minūte. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsādātā kungs. Paldies eh, kā referentam, tā arī Dragī kungam. 20 gadi kopš eh, eiro ieviešanas, un mūsu sagatavotais ziņojums arī ļauj paskatīties uz to, kā ECB ir darbojusies pēdējos gados. Un patiesībā muļķīgie komentāri, kurus eh, dzirdam no vairāku kolēģu puses, neko nemaina. Iedzīvotāji arvien vairāk uzticās eiro kopīgajai valūtai ECB. Jūs esat nodroši, nodrošinājuši Banku Savienības stabilu izveidošanu. Un e, runājot par ECB, vajadzētu tomēr atcerēties e, arī šo politiku sociālo aspektu, kā to paredz e, Parīzes nolīgums. Itālijas bankas šobrīd ļoti augstu vērtē ECB ieguldījumu, lai aizsargātu mazos ieguldītājus. Un tā ir tieši pareizā politika. Tā tāda banku savienība jau tiek veidot iedzīvotāju dēļ. Un jūs esat ieviesuši arī garantiju sistēmu, kas ļoti labi darbojās. Mēs ar drošu skatu skatāmies nākotnē un vēlētos jums novēlēt visu veiksmu. Lukas, kungs! Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, šodien parlaments atzīmēja 20. gadskārtu kopš eiro ieviešanas, bet ko tad patiesībā mēs atzīmējam? Mums pavisam atklāti ir jāpasaka, ka eiro mums ir nesis vienu grūtību pēc otras. Paraudzīsimies uz valstu parādu krīzi. Mums nekad iepriekš e, nebija šāda e, parādu krīze. Ja valstīm būtu sava nacionālā valūtās, varētu pašas atrisināt šo problēmu Mums um, nekad iepriekš nebija bijuši šāda apmēra banku krīze, jo uh, banku krīze parādījās tikai tad, kad uh, jūs iegādājāties uh, tik lielu skaitu obligāciju, jo valstīm vairs nebija iespējas nošekt šīs obligācijas, paredzot uh, naudu. Mums nebūtu šādu krīžu, mums nebūtu arī masveida bezdarba. Uh, jo īpaši eh, tas sakāms par Eiropas uh, dienvidiem, un jāsaka to visu, visu šīs problēmas mums ir radījis eiro, mums nav iemesla neko svinēt. Patiesībā to uh, visu, visu šīs problēmas, ko eiro ir ieviesis, mums ir jācenšas atrisināt. Eiro ir gluži vienkārši neveiksmīgs eksperiments. Paldies! Pedicīnī. Paldies! Tagad uh, trīs minūtes Pedicīnī kungam. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs! Godātais eh, Dragie kungs, es eh, pie jums griežos itāļu valodā. Es esmu Eiropas Savienības dibinātāja valsts pilsonis. Es esmu, trešā, es esmu tās valsts pilsonis, kura ir trešā lielākā neto maksātāja Eiropas Savienības budžetā. Un ņemot vērā to, ka jūs tik veiksmīgi uzstājāties šodien apgalvojot, ka uh, ECB ehm, e ir veiksmīgi strādājusi un arī Eirozona tāpat, bet paraudzīsimies, kas notiek šobrīd. 80. gados procentu likmes bija no 8 līdz 10 procentiem. Šobrīd šīs likmes ir gandrīz zem 1 procenta. Mēs runājam par 200 miljārdiem eiro pat vairāk, ko cilvēki ir samaksājuši tikai kā procentu likmes. Šobrīd eh, ekonomiskais motors Eiropā tā ir Francijas, Vācijas ass. Jūs, ECB, esat izvēlējušies ārkārtīgi zemes procentu likmes, bet uh, pierādījumu, ka tas darbojas, jums nav. Jūs uh, tikai balstoties uz ideju, ka nauda rodas ne no kurienes, tikai pieliekot procentu punktus vai 0,1% punktus datorā, kā tas ietekmē reālu ekonomiku, jums nav nekāda noankurojuma dzīvē. Jā, varbūt, ka jūs varat būt apmierināti, bet e, iedzīvotāji, valstis, bankas vai tās dabūs atpakaļ savu naudu. Valstis ir priecīgs, ka tās var ieguldīt naudu obligācijās, bet es domāju, ka vissmagākajā situācijā ir tieši MVU. Bankas tiem vairs kredītus nedod, tiek zaudētas darba vietas. Jūs redzat, kas notiek valstīs, kurās ir ļoti augsti valsts palā parādi. Grieķija, Spānija, diemžēl arī Itāre, Itālija. Un Vēl bez cenu stabilitātes Eiropas centrālās bankas uzdevumos ir ierakstīts arī tas, ka tai ir jānodrošina Eiropas Savienības mērķu izpilde, cīņa pret bezdarbu pieaugošo un labi salīdzvarot ekonomiku. Vai tiešām jūs to dariet? Vai tiešām jūs strādājiet lai nenotiktu finansiālas spekulācijas, kas eh, noved valstis bankrotos. Vai jūs to dariet? Un eh, daudzas valstis, tādas kā Itālija, ir cietušas šo spekulāciju dēļ. Precelkungs nākamais, lūdzu, vienu minūti. Cienījamais eh, priekšsēdētāji, cienījamais dragīkungs, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. 20. tajā gadskārte eiro. Bet jāsaka, ka eiro patiesībā nav novērsis to, ka ir tik milzīgas atšķirības mūsu dzīves līmenī. mēs joprojām um, redzam, um, cik atšķirīgi ir uh, ekonomiskā attīstība Itālijā un Francijā, piemēram. Tas redzams arī uh, tajā, uh, ka Vācijai neizdodas uh, attīstīt pienācīgu kredītu politiku. Mēs šobrīd redzam, ka mums ir ļoti zemi izaugsmas rādītāji. Jāsaka, ka dažviet, uh, um, piemēram, Āfrikā šie skaitļi ir daudz lielāki. Un, uh, um, spēles varētu minēt, piemēram, arī Venecuēlas piemēru. Katrā ziņā, eh, Dragīkungs, jūs eh, lielā mērā esat atbildīgs tajā. Paldies! Lielas paldies, un tagad vārds Sinadinas kungam uz vienu minūti. Ir iedraņi. Cienījamais Dragīkungs. Jums aiz muguras ir tie, kas jums dod norādījumus tie, kas raust aukliņas, un tie, kuri ir izmantojuši lētu, vieglu naudu un izsūkušas valstis jau gadsimtiem. Jūs esat Eiropas centrālā banka, jūs kontrolējat naudas pieplūdumu, bet jūs nesat atbildīgs par pieprasījumu. Tāpat jūs arī nedarbojaties, lai izveidotu veselīgu, spriganu darba tirgu Eiropas Savienībā. 2008. gada krīze ir ļāvusi ietaupīt 358 miljārdus eiro tikai tāpēc, vien, ka ir ļoti zemas procentu likmes. Jūsu lēmumi skaidri parāda, ka Tiek pārtraukts runātājs. Vanden Kandelārs kungs, lūdzu, pusotra minūti. Godātais eh, Dragī kungs, labvakar visiem! Šodien mēs eh, svinam eiro 20. gada dienu, bet eh, nav nemaz tik sen atpakaļ, kad eiro un tās, un tā, tā pastāvēšana bija likta uz spēles. Mēs esam izveidojuši drošu eiro, un jūs sakiet, ka tas ir jūsu nopelns. Bet vai tiešām tā ir? Es domāju, ka par eiro runājot, mēs nedrīkstam aizmirst par integrēšanu. Bet uh, eiro piedzima un bija spiests mācīties staigāt pats joprojām valūta ir ārkārtīgi trausla. Atšķirības starp dalību valstīm ekonomiskā ziņā ir milzīgas, un kāda tad ir solidaritātes mehānismi tieši šobrīd vispār neeksistē. Kāpēc jūs sakiet, ka ECB izglāba eiro? Varbūt to tā varētu nosaukt, un tomēr politiskās gribas bija nedz tu, nebija nedz toreiz, nedz arī tagad. Ko darīt turpmāk? Mēs e, esam nonākuši monetārās savienības e, veidošanas beigu fāzē, bet ECB e ir spiesta daudz ko atrisināt. Man ir skaidrs, jā, ECB tiek kritizēta no dažādiem rakursiem, tiek apgalvots, ka jūs esat pārkāpuši jūsu mandātu, bet um, ja jau nebūtu efektīvi darbojošos mehānismu, kas nodrošina Tiek pārtraukts runātājs. Nākamā Rokanens Lerners kundze. Lūdzu, vienu minūti. Paldies! Eiropas centrālās bankas 17. gada pārskats skaidri parāda, kā ekonomiskā attīstība 17. gadā Eiropā ietekmēja mūsu dzīvi. Un salīdzinot